ar jaunām uh, likumdošanas iniciatīvām atbilstoši situācijai. Paldies! Liels paldies komisāru kungam. Līdz ar to mēs uh, noslēdzam šo darba kārtības jautājumu par Higins kunga ziņojumu. Balsošana notiks rīt, pulksten 11.30. Mūsu nākošā darba sesija sāksies rīt no rīta 8.30 un mēs turpināsim darbu līdz 2 un pēc tam no pulkstens 3 līdz 11. Darba kārtība ir publicēta un to var atrast arī Eiropas parlamenta mājaslapā.